politiku un kāpēc tā ir tik aktuāla arī krīzes apstākļos. Ir vajadzīgi šādi ātri, uh, aktīvi pasākumi, lai uh, veicinātu visu Eiropas reģionu attīstību. Paldies, Kādenbachs kundze. Līdz ar to arī noslēdzam šīs debatas un balsojums, uh, kā jau um, visos citos šīs plenārsēdes uh, nedēļas punktos notiks vēlāk māja mini plenāra sesijā. Līdz ar to pāriesim pie nākamā darbkārtības punkta, kas ir arī pēdējais šodienas darbkārtības punkts. Un tas ir motisks jautājums komisijai īpašu pasaukumu lauksaimniecības tirgiem. En, en quien tiene la responsabilidad de hablar en nombre de la Comisión. Komisāri pašlaik maina savas vietas. Un tagad mēs sāksim diskusiju. 5 minūtes došu vārdu šī jautājuma autoram, Stefanam Lefolkungam. Priekšstādātāji, paldies! Šī ir pēdējā diskusija, un mēs zinām, ka ir jau diezgan vēls. Vispirms es gribētu teikt, ka esmu ieradies, lai atvainotos Paulo de Castro kunga vietā, jo viņš nevarēja ierasties šeit, jo viņam bija problēmas aizbraukt no savas valsts, lai apspriestu jautājumus Strasbūrā. Jautājums tika uzdots krīzes dēļ, ar ko saskaras lauksaimniecības joma. Un mēs zinām, ka krīze valda visās lauksaimniecības sfērās. Cenas ir ārkārtīgi samazinājušās. Tam ir ietekme uz graudu ražošanu un arī lielopu un cūkaļas eh, ražošanai. Arī eļas ražotāji ir saskārušies ar uh, nopietnu ietekmi. Un te jāmin arī piena sektors. Cenas ir ārkārtīgi samazinājušās. Eiropas parlaments gribētu uzdot komisijai jautājumus. Mēs gribam zināt, vai nākotnē un arī tuvākā nākotnē, kā mēs varam iziet no krīzes un kādus pasākumus varam veikt, tuvākajos mēnešos, lai palīdzētu lauksaimniekiem. Bez tam, ko mēs varam darīt, lai lauksaimniecības tirgus darītu mazāk svārstīgus. Vispirms, ņemot vērā šo krīzi, kādus pasākumus veiks parlaments un padome. Un it īpaši attiecībā uz piensaimniecības fonda 300 eh, tūkstošu miljonu īstenošanu, ieviešanu. Mēs gribam zināt, kā šos pasākumus varēs ieviest. Es jau minēju, ka cenu samazināšanās ir ietekmējusi visas lauksaimniecības jomas. Tas nozīmē, ka mums ir jautājumi, uz kuriem ir jārod atbildes. Ir svarīgi zināt, kā mēs regulējam tirgu un kā mēs varam novērst šo cenu svārstību. Protams, ka neviens nesūdzās, arī lauksaimnieki nesūdzās, bet sūdzās patērētāji. Patērētājiem nepatīk, ka cenas ceļas. Cēnu palielināšanās nozīmē, ka viņa pirkspēja samazinās. Tas arī nozīmē, ka cilvēki nevar nopirkt konkrētus lauksainsības produktus. Ja cenas nepārtraukti krītas, tad ražotāji saskars ar problēmām. Ienākumi samazinās, bet problēma ir tā, ka nav iespējams veikt investīcijas nākotnē. Lai gūtu peļņu no investīcijām ir nepieciešams ilgs, ilgs laiks. Paulo de Castro ir lauksiensības un lauka attīstības eh, komitejas priekšsēdētājs. Viņš gribēja patiesībā uzdot divus jautājumus. Pirms gada beigām tika izvirzīti jautājumi saistībā ar piensaimniecību. Vai jūs varētu sniegt mums informāciju par šo jomu un arī par pasākumiem, kas tiks eh, veikti? Un Mēs gribam arī jums uzdot jautājumu, kā vidusposmā komisija varētu prognozēt šādas krīzes, lai novērstu cenu krišanos, kā var regulēt cenas tirgū. Un kā var novērst šo dramatisko cenu krišanos? Ko komisija pašlaik dara šajā ziņā? Un kā komisija varētu prognozēt šādas krīzes? Te jau es minēju piensaimniecības sektoru un arī cēnu svārstības un cēnu samazināšanos. Paldies, priekšsēdētāji un komisāra kungs. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad es došu vārdu komisāram, lai atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem. Paldies, priekšsādātāji! Vispirms es gribētu pateikties Kastro uh, kungam un Lefola kungam un arī lauksniemcības un lauka attīstības komitējai par šo uzdoto jautājumu. Un ir labi, ka mēs plenārsēdē varam apspriest šo jautājumu. Es, protams, atzīstu faktu, ka lauksaimnieku uh, ienākumi ir samazinājušies 2009. gadā. Bet eh, tā ir tikai daļa no šīs lejupslīdes, kas sākās 2008. gadā. Un tas viss ietekmē Eiropas Savienības tirgu Eiropas Savienības tirgus ir atvērts starptautiskiem tirgiem. Ir taisnība, ka krīze ir smagi skārusi piensaimniecības sektoru. Pagājušā gadā situācija bija sarežģīta. Piensaimnieki ļoti cieta reģionos, kur piensaimniecība ir ārkārtīgi svarīga arī darba vietu ziņā. Eiropas komisija pagājušajā gadā veica konkrētus pasākumus, izmantojot intervences pasākumus, lai bremzētu šo kritumu. 400 miljonu eiro tika ziedoti dažādiem pasākumiem. 300 uh, miljonu Eiropas līdzekļu tika atvēlēti, lai atbalstītu vismagāk skartos piensaimniekus. Šis pasākums tika veikts pagājušajā gadā, lai dalību valstis varētu noteikt kritērijus pēc kādiem vadoties varētu piešķirt šos līdzekļus. Tādā veidā bija iespējams palīdzēt tiem piensaimniekiem, kas bija visvairāk cietuši. Komisijas iepriekšējais apstiprinājums šiem pasākumiem nebija nepieciešams. Es varu pateikt, ka, cik man zināms, Visas dalību valstis informēja komisiju par savu lēmumu izmantot šos pasākumus. Tās noteica kritērijus, lai līdz jūnijam varētu izmantot šos fondus. Vispirms mēs gribējām līdzsvarot tirgu un uzlabot situāciju. Šie pasākumi bija efektīvi. Cenu svārstības ir notikušas, bet nepārāk lielas. Bez tam tiks sniegta palīdzība, kas drīz sasniegs lauksaimniekus šie pasākumi attiecas uz konkrētu sektoru. Es vēlreiz gribu uzsvērt to, ko es iepriekš jau teicu lauksaimniecības komitejā. Mēs, protams, esam mācījušies no iepriekšējām kļūdām, un mēs negaidīsim 2013. gada reformas. lai nāktu klajā ar konkrētiem priekšlikumiem saistībā ar piensaimniecības sektoru. Augsta līmeņa grupā pagājušajā gadā šī grupa izstrādāja savus priekšlikumus. Jūlijā es organizēšu debates lauksaimniecības un lauka attīstības komitejām. Vēlākais līdz gada beigām es nākšu klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, it īpaši saistībā ar piensaimnieku sektoru, lai izvairītos nākotnē no šādām krīzes situācijām. Mēs nāksim klajā gan ar īstermiņa, gan ilgtermiņa risinājumiem. Un arī citi lauksaimniecības sektori varēs mācīties uh, no šīs situācijas. Komisija pilnībā apzinās situāciju šajos sektoros un ar pēdējiem notikumiem ir iepazinusies. Mēs ceram, novērst šādu situāciju rašanos nākotnē. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju jautājumus. Paldies! Paldies, komisāra kungs, un sveicu jūs šajā nakts sesijā. Un tagad es došu vārdu runātājiem, kas runās um, parlamentāro grupu vārdā. Vispirms Jārkungs. Paldies, priekšsēd, godātais komisāri Čološs, dārgie kolēģi. Augstsainicijas politikas pilnīgā pārveidu uz eh, vairāk uh, tirgus ekonomas principiem pareizi, uh, arī pārējie lēmumi šajā sakarā esam pieņemši līdz 2007.8. gadam uh, šīs politikas uh, pirmie ieguvumi bija redzami. Uh, cenu sarakums, eh, tīvas intervences notikusi, lauksaimnieki saņēma stabils un uh, labs ienākums, bet pat labam mēs redzam jaunās orientācijas uh, eh, ēns puses, jo uh, lauksaimnieki ienākums strauji sarakuši un tie ļoti maz. Tāpēc turpmāk ir jāreikinās ar, ar vien lielākam uh, ražotāju cenu eh, svārstībām visās jomās, ne tikai piensaimniecībā. Lauksaimniecības politikai ir nepieciešami tāpēc instrumenti, kas ātri un konsekventi, eh, nebirokrātiski ļauj mums reaģēt. Tādēļ es iestājos par to, ka intervences vai eksporta eh, subsīdiju pasākumi netiek um, atcelt, bet uh, tikai piemēroti Eh, izņēmuma situācijās, nevis ilgstoši, kā tas pat labam vēl notiek. Bet, ja šie instrumenti ir nepieciešami, tad tiem ir arī jābūt mūsu rīcībā. Bet arī uh, profesijai kā tādai ir jārod pasākumu, lai vienlīdzību nodrošinātu tirgu. Īpaši ir jāstiprina uh, kooperatīvu uh, pozīcijas. Ceru, ka komisija pārdomās, kā var uzlabot tiesisko ietvaru, e, šādu solījumu tā jau devus iepriekš, lai varētu cikt nepieciešamā brīdī spērt pareizie soļi, lai e, ražotāji un patērētāji neciestu. Sirsnīgs paldies! Paldies! Tagad S&D grupas vārdā dosim vārdu Dara Bēls kungam arī divas minūtes. Paldies! Priekšsēžkungs, komisārkungs. kungs pilnīgi piekrīt jums par to, ko jūs teicāt pēc jūsu pirmās uzklausīšanas. Varēja arī saprast, ko jūs sacījāt. Jūs arī skaidri pateicāt, ka lielās svārstības rada būtis draudz lauksaimniekiem, kas zaudē profesionālo uh, nākotni, bet ir arī jāprēķina, kā investīcijas pēc 20, 30 gadiem tiks izdarīts. Pirms kādu laiku ar Stefanu Lefolu un dažiem citiem mēs iesniedzām grozījumu, lai paaugstināšanas samazinātu pa procentu, jo mēs eh, ražojam par daudz, bet tas tika noradīts. Ar balsojumu šeit parlamentā. Tāpēc turpmāk būs regulējums, jūs teicāt, augsts līmeņu grupā jāsanāk, bet labi, tie ir kvalificēti eh, cilvēki, ražotāji, bet arī tirgotāji. Un neaizmirsīsim, ka ir arī eh, pārstrādes uzņēmumi, kas atrodas starp ražotājiem un tirgotājiem. Viņi bieži vēl vairāk uh, e, nosmēja šo krējumu, neaizmirsīsim viņus šajā diskusijā. Viss, kas vēl būtu sakams, ir, ka e, lauksaimniecības joma kopumā e, cieš no cenu svārstībām. Visi no tā cieš. Ja cenas krītās, tad ne obligāti tas nozīmē, ka ražotāji arī no tā iegūst. Tā tad mums ir visās jomās ievērš regulēšanas e, mehānismi, uz e, tos ļoti nepacietīgi gaida ražošāji. Tā, paldies tagad zaļo grupas vārdā 3,5 minūtes dosim vārdu Hoislinga kungam. priekšsēžkungs, komisāra kungs. Pat labam laukos eh, valda miers nevis tāpēc, ka lauksaimnieki ir e, apmierināti, bet tāpēc, ka viņi ir jau zaudējuši kādas cerības. Mēs nevaram arī gaidīt 2013. gadā lielo risinājumu e, lauksaimniecības krīzē, mums jārod atbildes tagad. Es domāju, par to mēs visi e, esam viensprāts. E, Briselē jādod atbildes, mums jādod atbildes, un piensaimniecība. E, laikam ir tā joma, kurā ir jākorģē mūsu politika. Es biju augsts līmeņa grupas konferencē, kur uzskatīja eh, sniegtās atbildes par interesantām, bet nepietiekošām attiecībā uz eh, piena saimniecības krīzes risināšanu. Ja mēs gribam korģēt politiku, tad mums ir jāpārbauda pēdējā laika līmuma, tātad atteikšanās no mārķēšanas. Galā mēs varam teikt, ka Eh, no kvotām, es atvainojos. Tātad eh, kvotas eh, ir piedzīvojušas tādu skarbu piezemēšanos, un tagad mums ir jādomā par to, kā mēs varam atkal tirgiem rādīt skaidrus notiekumus. Tirgi nedarbojas paši no sevis, tā ir atbilde uz finanšu krīzi un arī uz lauksainicības krīzi. Mums ir jādod tai noteikumi, kuros, uz kur pamatdarboties. Pat labāk mēs piedzīvojam ārprātīgu lauksaimnieciskās ražošanas koncentrācijas procesu. Man tas rada bažas, ja mēs lastam avīzēs, ka Dienvidu Anglijā tiek 8000 uh, eh, govis turēts vienā saimniecībā un mazi eh, um, eh, uzņēmumi uh, vājos reģionos uh, ir jātais ciet. Tas rada nevis Eiropas lauksaimniecības modeli, bet sacīsim mierīgi ASV lauksaimniecības modeļu, ar arvien lielākiem uzņēmiem, kas gal galā uh, novedīs pie uh, Eiropas mazo uh, lauksaimnieku iznīkšanas un līdz ar to ar darbvietu zaudēšanas. Es domāju, mēs visi varam piekrist. Uh, labi, mums uh, lauksaimniecības politika jā, nav, nav uh, jāpadara atkarīgi no globālās tirgus. Uh, Lauksaimnieki ir visvājākais posms šajā ķēdītē. Viņi ir tie, kas pirmie cieši no dempinga cenām, kas daudzās jomās pastāv, un tādēļ, es domāju, mēs visi esam viensprāts, ka mums ir skaidrs politisks lēmums vajadzīgs par to, kā eh, šos jautājumus var risināt nākotnē veiksmīgāk. Es uzskatu, ka mums arī mazliet jāpārskatās, eh, eh, jāskatās tālāk par Eiropas robežām. Kā tad citos reģionos tas tiek risināts? Neviens mums e, neliedz mūsu tirgus regulēt. Es domāju, mēs esam par daudz jau atteikšies no dažādiem tirgus noteikumiem. Pāraudzīsimies mierīgi, to arī vajadzētu darīt augst līmeņa e, grupai, kā citās e, valstīs, citos reģionos šie jautājumi tiek risināt. Un es varu tikai skaidri pateikt, ka Kanādas modelis daudziem lauksemniekiem un patērētājiem ir e, modelis, kas ir sev pierādījis. E, e, neaizmirsīsim to. Kas attiec uz politikas korģēšanu, mums ir jāizdara politika reģionāla tirgu labumā uh, un nekoncentrēsimies uh, tik daudz uz globālo tirgu. Tie ir tikai 5% no saražotā. Uh, eksperts subsīdijas un intervences arī nevar būt kā parasti pasākumi. Es domāju, no tā ir jāatsakās vien pavisam reizēm. Paldies, Hoislinkungs. Tagad. Eh, būs pēdējais runātājs politiskās grupas vārdā Nikolson kungs, eh, divu pus minūtes ECR grupā svārdā. Paldies, priekšsēžu kungs. Pirmkārt, gribu sacīt, ka esmu ļoti priecīgs par iespēju eh, šajās debatēs piedalīties, kas ir īstā laikā. Piensaimniecības krīze ir kropļojusi daudz lauksaimnieks visā Eiropas Savienībā. Cenas vārstība ir būtiski problēma tās mēs piedzīvojam no gadu uz gadu arvien smagāk un bieži tas uh, ir dēļ faktoriem, kas uh, ir ārpus mūsu kontrolas globālais tirgus, naftas cenu pieaugums, uh, eh, piens, uh, iepirkuma cenas sarakums 2009. gadā parādīja, es nespēju pietiekoši ātri rēģēt situāciju. Uh, mēs nespējām tirgus eh, pāraudzības un ienākumu atbalstu um, eh, sistēmu kombinēt tā, lai arī eksporta um, eh, subsīdijas un tam līdzīgi um, rezultāts bija tāds, ka daudz lauksaimnieku izputēja. Tādēļ mums ir vajadzīgi divi veidi pieeja, manuprāt, lai mazinātu uh, cenu sarakumu uh, sekas lauksaimniekiem. Pirmkārt, uh, jāvienojas par minimālo drošības tīklu um, lauksaimniekiem, kas īpaši cieši no cenas svārstībām, un otrkārt mums jānodrošina, ka mēs ātri spējam rēģēt uz jaunām krīzēm, kas uh, rastos nākotnē. Daudz tiek pat labam diskutēts parlamentā un ārpus tā par to, vai uh, lauksaimnieki saņem e, godīgus un stabilus ienākumus par ražošanu. E, šīs jautājums ir eh, relevants gan lauksaimniekiem, gan patērētēm, un eh, šī krīze varbūt ir labs brīdis risināt šīs eh, problēmas. Protams, mēs nedrīkstam Eiropas lauksaimniecības spē, konkurēt spēju apdraudēt, bet tomēr mums jābūt gataviem rēģēt uz krīzēm lauksaimniecības jomā, lai stabilizētu tirgus un nodrošinātu lauksaimniekiem godīgas ienākumus. Paldies, Džim! Un tagad esam pabeiguši politisko grupu runātāju eh, kārtu, un tagad runās individuāli eh, runātāji papstāmpus kungs divas pus minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Vispirms es gribētu teikt, ka, protams, lauksaimniecības tirgos valda nestabilitāte un galvenajiem produktiem ir mazinājusies cena, bet patērētājiem ir arī bijis savs ieguvums. Un tas nozīmē, ka lauksaimniekiem ieņēmumi ir samazinājušies. Es domāju, ka KLP ir kaut kas tāds, par ko ir jāpadomā. Lauksaimniecības sektors nevar balstīties uz šiem tirzniecības noteikumiem ir nepieciešams Eiropas Savienības atbalsts. Es redzu, ka kolēģi argumentos ir pretrunas, jo viņi grib redzēt tirgus pieaugumu. Bet tai pašā laikā dalību valstīs attieksme ir pārāk patriotiska vai nacionālistiska. Pasākumi tirgus pārvaldībai nepieļauj šāda drošības tīkla ieviešanu, ko mil, minēja Nikolsona kungs. Mums ir nepieciešami efektīvi un elastīgi pasākumi, kas uh, rada stabilitāti. Bez tam KLP ir nepieciešams finanšu mehānisms, lai cīnītos ar šo krīzi. Ir nepieciešams arī krīzes pārvaldības fonds. Tas savukārt nozīmē, ka ir nepieciešama pāredzamība, kad mēs pievēršamies pārtikas piegādes ķēdēji. Mēs nevaram pieturēties pie šiem pasākumiem vai ieviest tos pēc 2013. gada. Protams, ka situācija dažādos reģionos arī ir atšķirīga. Paldies! Un tagad divas minūtes vārds Tapačī kungam. Az eddigi vita is megmutat. E, e, līdz šodien diskusija parādīja, ka ir runa par ļoti nopietnu problēmu. Tarabela e, kungs un Nikolson kungs katrs pats par sevi jau norādīja, ka uh, ir runa par uh, pārtiks ražošanu uh, eh, krīzi kopumā, kā Džozē Buvē kungs jau arī teica, ko Eiropas uh, kopiena paši nespēja uh, atrisināt. Uh, ražotāji, pārstrādātāji un tirgotāji visi ir iesaistīti šajā krīzē. Uh, Čeloškungs sacīja, ka būtu labi ilgtermiņu un vidētermiņu risinājums rast Un mums tā tad ir jāatrisina šīs eh, neoliberālā problēma, eh, neoliberālā pro, eh, pieeja, kas līdz šim ir bijusi, ir parādījusi sevi kā nepiemērot. Tātad intervences kārtībai. Ir tātad šī pilnīgais liberālisms nedarbojas. Tas ir, to mēs esam redzējuši. Ja mums ir jājauc tirgā, tad, um, nu, tad tas ir jādara. Mēs jau varētu arī mēģināt ražošanas ciklus ietekmēt, bet arī šeit man ir savas šaubas, vai tas eh, vispār spēs šo cenu svārstības problēmu mazināt. Itālijā mēs redzam tiešsaites biežu lauksaimniecības izstrājumu, arī varbūt tas ir ejams ceļš. Jāpārbauda, vai šādi mehānismi var būt efektīvi. Itālijā tas darbojas, nu labi, tas nenozīmē, ka tas darbosies arī Baltijas valstīs. Būtu vērts arī radīt tādu cēnu novērošanas e, iestādi, E, lauksaimniecības izstrādājumiem. Čološ kungs arī runāja par iespēju izveidot fondu, lai riskus mazinātu. Diemžēl tas uh, e, graudījumā, piemēram, būtu ļoti dārgi. Tādēļ piekrīt arī komisāram, ka mums ir jāizmantā, uh, e, jāizvērtī visas iespējas. Paldies Tabaidi kungam. Tagad es Vojčehovska kungu neredzu zālē. Tādēļ dosim vārdu divas uh, minūtes Dantēna kungam. Merci, monsieur le président. Monsieur le commissaire. Paldies, priekšsādātāji. Kā jau mēs visi zinām, lauksaimniecībā ir konkrēta nozīme ekonomikā. Tas nozīmē, ka dažādi pasākumi ir jāveic gan ražotāju, pilsoņu un patērētāju labā. Eiropas Savienībā un citur pasaulē intervencija ir nepieciešama. Vispirms ir jāņem vērā lauksemcības ražojumi un pieprasījums pēc tiem. Dažus produktus var uzskatīt kā nekomerciāls, piemēram, darba vietas. Protams, ka lauksemcībā stabili darbi nodrošina arī sociālo stabilitāti lauksaimniecība ir ļoti dažāda pēc sava rakstura. Un man Francijas departaments sniedza konkrētus skaitļus. Tika runāts vairāk par 2000 fermām, kurām ir bijis konkrēts ienākums. Šeit mēs runājam ne tikai par ieņēmumiem, bet arī par Eiropas lauksaimniecības dekapitalizāciju. Ražotājiem tiek uzlikti vairāki ierobežojumi. Protams, ka ekonomiskā situācija padara šo kopējo situāciju vēl sliktāku. Ir svarīgi arī apzināties komisijas pieņemtos lēmumus. Lauksaimniecība spēlē svarīgu lomu arī dažādās sarunās. Mums ir jāpievēršas arī graudaugiem un graudaugu cenām. Bolīvijā un citās uh, valstīs mūsu līgums varētu radīt nelabvēlīgāku situāciju. Paldies! Un tagad vārds Silvestris kungam, divas minūtes. Jo provengo dalla sud Itālija, la mia reģione. Komisār kungs, es nāku no Itālijas dienvidiem. Manā reģionā un citos reģionos liela loma ir um, vidusjūras produktiem, piemēram, eļai. Tika minēts piesainiecības sektors, kas ir svarīgs citās Eiropas Savienības valstīs. Es domāju, ka ir jāpievērš arī vidusjūras sektoram, jo šajā reģionā cilvēki pamet uh, laukus un tiek runāts par klimata pārmaiņām un citiem svarīgiem jautājumiem. Tur, kur kādreiz audzēja dārzeņus un augļus, tagad auga nezāles, lauki netiek apstrādāti, olīvēļas ražotāji ir pieredzējuši lielu cenu kritumu. Pēdējo gadu laikos cenas ir samazinājušās par vienu trešdaļu. Viņi dabū tikai 2 eiro par litru eļas. Un tas nozīmē, ka viņi nevar sekt savas izmaksas, jo viņi nenopelna pietiekami daudz naudas. Ir arī citi faktori ko te varētu minēt. Mēs zinām, ka veikalā šie eļļa maksā dārgāk, un tādēļ ir nepieciešams ieviest uh, konkrētus uh, kontrolas pasākumus. Mums ir jāpārliecinās par to, kā mēs varam cīnīties pret produktu piesārņojumu. Mums ir jāaizsargā arī patērētāji. Un mēs nevaram runāt par um, palīdzības nacionalizāciju. Un svarīgs, svarīgi ir arī tiešā palīdzība. Un ja šādas palīdzības nebūs, tad vidusjūras valstis tiešām saskarsies ar nopietnu krīzi. Un daudzi lauksaimnieki ir mantojuši savas fermas no saviem tēviem un vectāviem. Viņi arī nevar pamest savus bērnus, lai dotos uz uh, citu vietu. Un tieši tāpēc mums ir daudz jāstrādā, lai varētu uzlabot situāciju lauksaimniecībā. Paldies! Paldies, kolēģi! Tagad uh, būs brīvā mikrofona procedūra, daži ir pieteikušies runāt. Es ar skundzei vienu minūtu lūdzu. Mies. Paldies, priekšsēdētāji! Stabilizēt tirgus ir jābūt vienam no mūsu galvenajiem mērķiem kā LP, un šķiet mēs par to esam viensprātis. Kopējā lauksaniecības politikā ir vajadzīgi drošības tīkli un tirgus pasākumi eh, lauksaimniekiem un eh, visiem šīs ķēdes posmiem. 2013. gads un gadi pēc tam varētu būt īpaši problemātiski. Uh, Mēs atteiksimies no piena kvotām, būs vairāk importi no trešajām valstīm, un eh, tāpēc eh, jau ir eh, jāveic pasākumi jau līdz 2013. gadam, kā komisārs teica. Tagad mums vajadzētu paskatīties, papētīt, kā mēs varētu izmantot šos jaunos tirgus pasākumus un kā mēs varētu atbalstīt uh, Uh, dažādas organizācijas un panākt lielāku caurskatāmību tirgos ar dažādiem pasākumiem. Paldies! Vai vēl kāds uh, vēlas izteikties brīvā mikrofona procedūras ietvaros? Vai jūs gribētu izteikties? Vai jūs vēlaties izteikties brīvā mikrofona procedūras ietvaros, vai e, jūs gribat tomēr kaut ko citu? Jūs pacēlāt zilo kartiņu. Kāpēc jūs pacēlāt zilo kartiņu? E, tad jums ir viena minūte, ja brīvā mikrofona procedūras ietvaros. Labi, paldies, priekšsādātāja kungs, komisāra kungs. Man ir analīze par Vācijas lauksaimniecības ekonomisko situāciju. 90 tūkstoši um, tika pārskatīts uzņēmumu. Uh, un eh, šie eh, rezultāti tika vērtēti saskaņā ar eh, um, rezultātiem 2007. gadā un 2008. un 2009. gadā tika izteikts prognozes, un situācija ir būtiski pasliktinājusies kopš 2007. gada. Izvērtētajās 18 tūkstoši saimniecībās, kas nodarbojas ar lauksaimniecību, uh, Eh, samazinājās eh, par 24% ieņēmumi lauksaimniecības un piena eh, uzņēmumos, un šie te uh, uh, rezultāti bija tādi, ka par 45% samazinājās uh, pēļņa pārstrādājošos uzņēmumos, tātad tiek pārsraukta runātāja, jo laiks ir beidzies. Jūs laiks ir beidzies, priekš, eh, priekšstādātājs saka. Un eh, debats noslēgumā dosim vēlreiz vārdu Čelos kungam, komisāram, un viņš varēs atbildēt komisijas vārdā uz to, ko tikko teica deputāti. Lūdzu, komisār, kungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Šīs debatas, kas mums eh, šodien šeit eh, notika, ļoti skaidri parāda, ko nozīmē piena krīze un ka mums ir jārīkojas. Stefāns Lefole jau teica to sākumā. Mums ir eh, jārod mehānismi, kas um, regulētu tirgu uh, arī laika posmā pēc 2013. gada. Kopējā lauksaimniecības politika man ir ļoti svarīga, ir jāņem vērā lauksaimniecības politikas atšķirības dalība valstīs, bet tā ir jābūt kopējai politikai, lai sasniegtu kopīgus mērķus. Mums ir jāpiedāvā pasākumi, lai nodrošinātu uh, ka KLP piekrīt atbilstošā loma, kas ir noteikti Lisabonas līgumā, un mums arī ir jānodrošina arī, ka tirgi darbojas. Tātad nākotnē KLP uh, instrumentiem ir jābūt tādiem, kas šos mērķus sasniedz. Ir vēl citi mērķi, bet šie ir galvenie mērķi, kurus mēs nedrīkstam aizmirst. Uh, tirgus regulācijas pasākumi, ar kuru palīdzību mēs vēlamies novērst uh, cenu svārstīgumu un tirgus izmaiņas pārāk lielas eh, noteikti ir eh, galvenie pasākumi, kas, eh, ko komisija piedāvās KLP reformas ietvaros. Var jums apliecināt, ka mēs pie tā jau strādājam un esmu pārliecināts, ka papildus tiešajiem maksājumiem, kurus mēs saglabāsim, pat ja kritērija mainīsies, uh, Um, ir jābūt arī tirgus mehānismu pārvaldības uh, uh, struktūrām, kas nodrošina tirgu darbību. Tātad ir jānodrošina, ka uh, tirgus darbojas uh, un uh, piekrītu arī iepriekšējiem runātājiem, ka uh, šis ir īpašs sektors. Šmār, tātad tirgus intervencēm ir jābūt konkrētām un mm, jākoriģē tikai konkrētas problēmas kopējai lauksaimniecības politikai pēc 2013. gada, manuprāt, ir jāņem vērā ne tikai piena sektors, bet arī augļu un dārzeņu un citu sektori. Augļu un dārzeņu sektorā arī ir svārstīgas uh, cenas un ir arī svārstīgs pieejamo produktu daudzums. Šajā jomā pirms dažiem eh, gadiem bija reformas, no tā mēs esam guvuši zināmas mācības, un tagad ražotājiem ir eh, vairāk manevrēšanas iespējas, un šeit mums eh, ir no tā kaut kas jāmācās, un izm jāizmanto arī citos sektoros. ražotājiem ir jādod lielāks iespējas slēdzot līgumus, nosakot cenas. Uh, Tas varētu veicināt tirgu stabilitāti. Es domāju, ka ir jābūt ne tikai intervences pasākumiem, bet arī citiem pasākumiem, lai nodrošinātu veiksmīgu tirgu darbību. Un ir, eh, tad, tad eh, no ārpus mēs varam iejaukties tad, kad tirgus nedarbojas. Uh, lauksaimniecības nozara ir ne tikai tirgus, bet uh, arī tāds kopīgs labums. Uh, šis uh, aspekts ir noteikti jāatceras. Jautājums, kas ir saistīts ar pārtikas ķēdi, šeit ir runa tātad par uh, Uh, ražotāju pozīcijām. Šeit parlaments arī ir šo to darījis, ir komisijas paziņojums un ir debatas padomē, un palstoties uz šiem elementiem, mēs noteikti varam uh, doties uz priekšu. Var izstrādāt priekšlikumus, uh, kuros būtu paredzēti mehānismi, kas ļauj ražotājiem spēcīgāk īstenot savas pozīcijas sarunās par līgumu slēgšanu Es domāju, ka līdz ar to esmu arī atsaucies uz visiem deputātu komentāriem un pieminējis tās problēmas, kuras jūs pieminējāt. Vēlreiz paldies par to, ka devāt man iespēju šeit uzstāties. Šīs debats jau tagad tikai sākas. Mēs labprāt uh, īstenotu publiskas debates uh, pirms tiek īstenot 2013. gada KLP reformu. Un es domāju, ka Šīs eh, debatas eh, turpināsies arī parlamentā, un pēc tam eh, būs rudenī padom, es atvainojos komisijas paziņojums par KLP, un tad es ceru, mēs saņemsim priekšlikums, kas iedrošinās lauksaimniekus. Mums ir vajadzīga drošība lauksaimniecības sektorā, nevis tikai tāpēc, ka lauksaimniecība ir svarīga ekonomikas nozara, bet arī tāpēc, ka lauksaimniecība reģionos ir ļoti nozīmīga. Līdz ar to mēs šīs debats noslēdzam un noslēdzam šodienas plenāru sēdi. Rīt, 21. aprīlī, sēde turpināsies. Jūs